Die Sitzung ist wieder. Atsākam sanāksmi. Un paziņosim otrās vēlēšana kārtas rezultātus. Nodotās balsis 725, nederīgas balsis 34, nodarīg, nodotas derīgās balsis 691. Tātad absolūtais vairākums, kas ir nepieciešams, lai tiktu ievēlēts otrajā kārtā, ir 346 balsis. Forence 442, Pitēlas kungs 200 balsis. Rebega 45 bāzes un Stīvensas kundze 66 bāzes. Tajānī kungs 287 bāzes. Es konstatēju, ka neviens no kandidātiem nav ieguvis absolūto balsu vairākumu, un tāpēc uh, ir jāuzsāk trešā balsošanas kārta. Ja nav papildus komentāru, es pieņēmu, ka otrās vēlēšana kārtas kandidatūras tiek saglabātas arī trešajā balsošanas kārtā. Līdz šim es esmu saņēmis Forences kundzes, Lambertes kundzes, Pitēlas kunga, Ribegas kunga, Stevenses kundzes un Tajānī kunga kandidatūras. Šajā trešajā vēlēšana kārtā ir iespējams uh, pieteikt arī citas kandidatūras. Tāpēc es eh, pagarinu kandidatūru pieteikšanas termiņu trešajai vēlēšana kārtai vai laiku izmaiņu veikšanai līdz pulksten 17. Šīs kandidatūras ir jāiesniedz priekšsādātājiem, kurš vada sēdi, un iesniegšanas vieta ir prezidentūras lielā telpa un arī izmaiņas kandidatūrās ir jāiesniedz ģenerālsekretāra vietniekam. Es pārceļu balsošanu par eh, balsošanu trešajā vēlēšana kārtā līdz pulksten septiņiem.